Cari colleghi, godātie kolēģi, è con grande piacere che ir man liels gods eh, mūsu plenārsēdē šodien sveikt Vācijas Federālās Republikas prezidentu. Prezident kungs, pateicos jums par to, ka esat atbraucis pie mums uz Strasbūru. Mums ir liels gods par to, ka Eiropas parlaments ir otrā jūsu vizīte eh, pēc stāšanās amatā, pēc eh, jūsu vizītes Parīzē un jūs esat šai amatā vēl tikai dažas eh, nedēļas. Jūs stājāties šai amatā 19. martā. Jūs eh, apliecināt eh, to, ka iestājaties par Eiropu, kurā mēs visi sadarbojamies miera, labklājības, taisnības labā. Jūs aicināt būt drosmīgiem, un es domāju, ka mēs visi šeit, šajā zālē tādi vēlamies būt. Jūs atgādināt jūsu valsts apņēmību strādāt Eiropas labā, un tas ir vēl būtiskāk šobrīd, kad uh, nozīmīga dalībvalsts ir uh, nolēmusi izstāties no Eiropas uh, Savienības. Šie ir grūti laiki, bet Eiropas Savienība arī grūtos laikos vienmēr ir spējusi rast uh, pareizos risinājumus, atrast pareizo ceļu. Prezidenta kungs Es uh, mm, apliecinu, ka mēs visi vēlamies strādāt kopā mūsu nākotnes vārdā un pateicos jums par to, ka esat ieradies šodien uh, Strasbūrā uz plenārsēdi. Priekšsēdētāja kungs, mīļais Antonio, godātie deputāti, komisijas priekšsēdētāja kungs, mīļais Žanklot, dāmas un kungi. Es eh, esmu ļoti gandrīts un pagodināts par iespēju būt šodien pie jums šajā brīvā vārda un atklāto debašu namā. Bet, mīļie draugi, viens aspekts tomēr aptumšo manu prieku. Ir žēl e, pirmo reizi runāt šajā e, plenārsēžu zālē īsi pēc tam, kad viena Eiropas Savienības dalībvalsts ir uzsākusi savu izstāšanās procedūru, un es zinu, ka rītdien jūs parlamentā par to debatēsiet. Man ir žēl, ne tikai kā politiķim, bet visvairāk jau kā Eiropas pilsonim Jums jāzina, ka es esmu apmēram tikpat vecs, cik Eiropas Savienība. Kad es piedzimu 1956. gadā, visas Eiropas eh, pilsētas eh, iezīmēja Hitlera izraisītā eh, kara cirstās brūces. Vēl dziļākas šīs brūces bija mūsu kaimiņu sirdīs. Un tomēr Tieši e, šajā laikā viņi sniedza roku manai valstī, lai e, Romā pirms 60 gadiem kopīgi veidotu mieru un e, liktu pamatus jaunajai Eiropai. Skolas laikā jau tad daudzi jaunieši simboliski zāģēja barjeras, kas e, šķīra Eiropas valstu robežas. Viņi toreiz gribēja parādīt, e, ka mēs gribam vairāk Eiropu un sasnie ar sasniegto mums nepietiek. 1968. gadā tika atceltas Eiropas muitas barjeras un garās automašīnu rindas e, bija pagājušas vēsturē. Kad es sāku studēt, tad Eiropas pievilcība jau bija tik liela, ka cilvēki Eiropas dienvidos, Grieķijā, Portugālē, Spānijā ne tikai noslaucīja pie malas diktatūras, bet gan atbrīvoja ceļu demokrātijai un brīvībai kopīgā Eiropā. 1989. gadā es tieši tajā brīdī beidzu rakstīt savu doktora disertāciju Krita Berlīnas mūris. To paveica drosmīgie cilvēki Eiropas austrumā, kur miermīlīgā ceļā iegu, iec, izcīnīja brīvību un demokrātiju. Viņi bija tie, kas ne tikai vienotību manas valsts panāca, bet arī Eiropas atkal apvienošanos. Dāmas un kungi, tas un vēl vairāk ir domāts, kad Romas deklarācijā tika ierakstīts, mēs esam vienoti, lai būtu laimīgi. Tas ir lielais mantojums ko Eiropas mātes un tēve mums ir uzticējuši un ko tālāk veido mūsu bērni. Tas ir vērtīgs mantojums, un mēs to nedrīkstam pamest novārtā un atstāt Eiropas pretinieku rokās. Mums tas ir jāsaglabā, jāuztur un jāuzlabo. Tas ir mūsu vēsturiskais uzdevums. Wenn ich Kad es atskatos uz savas dzīves 60 gadiem un to pašu laiku Eiropas Savienībā, tad es redzu jaunās Eiropas izaugsmi un tapšanu. Tas bija ceļš, kurš toreiz sākās grūtos apstākļos, organizējot deficīta ekonomiku pēckara Eiropā un kļūstot par cerību un esēju taisnīgākai un mierpilnai pasaulei. Dažiem likās, un arī es sevi nevaru izslēgt no šīm rindām, ka sasniegtais ir garantēts mūžīgi mūžos bet uh, savā biogrāfijā es uh, pieredzēju arī Eiropas centienus un grūtos brīžus, krīzes pretrunas atkritienus. Man bija jāuzzina, ka mana ticība un daudzu manas paudzes pārstāvju ticība tam, ka Eiropas ceļš, Eiropas apvienošanās ceļš ir neatgriežams, tie bija maldi. Nē, Eiropas nākotne nav zināma, un tā nekad tāda nav bijusi. Un to mēs zinām ne jau tikai kopš Brexit sākuma. Atceros, dāmas un kungi, 2005. gadu. Es biju kļuvis par savas valsts ārlietu ministru, un toreiz sašķīda sapnis par Eiropas konstitūciju. Es vēl ļoti labi atceros, cik ļoti uh, Daudzi no mums bija vīlušies, un tikpat labi es zinu arī to, ka mēs Un es domāju, ka arī daudzi no tiem, kas sapulcējušies plenārsēžu zālē, ka mēs atkal saņēmāmies un darījām to, ko Eiropa var paveikt īpaši labi. Piecelties un turpināt. Mēs piesēdāmies pie telefona, ieklausījāmies viens otrā, izsēdējām garas naktis pie sarunu galda un gabaliņi pa gabalam izskalām Lisabonas līgumu. Ko es ar to gribu teikt, dāmas un kungi? Eiropa nekad nav bijusi viegli pastaiga. Eiropa ir sarežģīts uh, projekts, kam ir nepiec, kas prasa spēkus, bet pūlis ir tā vērts. Tiem, kuri Eiropu nomēlo mums, mēs drīkstam un mums ir jāturās viņiem pretī. Sadarbība, labklājības pieaugums un it īpaši 70 gadi miera. Tas ir Eiropas solījums saviem iedzīvotājiem. Nekad savā vēsturē šis solījums nav spējis piepildīties pats no sevis. Tas piepildījās tikai tad, kad nacionālā sīkmanība, bet gan Eiropas eh, saprāts noteica iesaistīto pušu darbību vērtības. Tas ir mērs, kas mums ir saistošs. Un tieši tāpēc es šodien ierados pie jums. Es vēlētos pirmo runu, ko ka, savā amatā kā Vācijas prezidents ārpus Vācijas. Es gribu to turēt, turēt tieši šeit, šajā parlamentā. Tieši tagad laikos, kad centra beidzas spēki pieņemas, kad eh, skaļi trokšņo sagrāves pareģi. Es gribu iestāties par Eiropu. Kā pilsonis, es tāpat kā daudzi citi pilsoņi šajā ziņu, eh, šajās nedēļās no jauna saku, es gribu Eiropu. Kā Vācijas prezidents es varu teikt, jā, lielākā daļa vāciešu grib Eiropu. Mēs negribam atgriezties eh, pagātnē, kas nav nesusi nekā laba, bet gan iet kopīgu ceļu labāk Eiropas nākotnē. Ja mēs sakam jā Eiropai, tad mums tā nav jāizskaistina. Un mums nav jābaidās no pretrunām. Sakot jā Eiropai, e, mēs sakām jā sarežģītajam, grūtajam un negatavajam, kas raksturo Eiropu. Cik sarežģīti ir politiskie risinājumi, cik grūti procesi, Kurš gan tas eh, zina vēl labāk nekā jūs, Eiropas parlamenta deputāti? Jo šeit eh, tiekas ne tikai pretrunīgas intereses, bet arī dažādas kultūras, valodas, tradīcijas. Eiropas daudzveidība ir piedzīvojums, bet eh, tas ir arī grūts piedzīvojums. Un es domāju, ka Antonio un vadī, frakciju vadītājiem es par to runāju un jutu šo te grūtumu. Bet tieši tas ir vajadzīgs mūsu Eiropai. Mēs nedrīkstam noslēgties domu biedru grupiņās. Mums ir jāņem vērā tas, e, ka jaunās robežšķirtnes e, par tām nav tikai jāsūdzas vai jānolien atpūtas stūrīšos nacionālajās valstīs, bet ka mums ir jāmēģina kopīgi veidot tiltus pār šīm šķirtnēm. Un, uh, Te e, Eiropā iedaras arī pieņemums, e, pieņemums, ka arī citiem var būt taisnība. Eiropa tā tika dibināta, pieņemot, ka arī citiem var būt taisnība. Eiropas panākumi vienmēr ir bijuši kompromisi. Eiropas panākumi bija grūti, bet mierīga interešu sabalansēšana. Un par to iestājas parlaments, par to iestājas 28 valstis. Un kurš gan gribētu kļūt par parlamentārieti bez vēlmes pārliecināt otru pusi un bez gatavības kaislības eh, pats tap pārliecināts. Bez kaislības eh, risa rast eh, sarežģīto un de, iziet demokrātijas pūļu ceļu. Visi, kas apulcējušies šajā zālā, zālē, arī dzen dalās šajā te kaislībā grūtos laikos. Un es izsaku ļoti lielu atzinību par šo atbalstu. Unterstützung Atbalstu tāpēc, jo es zinu, ka ir pietiekami daudz citu spēki, kuri vienmēr uz visu atrod vienkāršas atbildes. Stiprā roka, nevis skaidrais ienaidnieks. Autoritārisms iegūst jaunu fascināciju ne tikai no Eiropas robežu rietu, rietumos un austrumos, eh, no Eiropas, bet diemžēl tas notiek arī Eiropā. Populisti ir e, glezno pasauli meltā un melnā krāsā un izsit no bailes politisko kapitālu. Kurš mani pazīst, zina, ka es ne, nezvanu trauksmes zvanus. Šis parlaments ļoti labi tiek galā ar strīdiem un tam tas ir vajadzīgs, bet es gribu teikt, kurš grib demokrātiskas institūcijas un parlamentas norakstīt kā laika tērēšanu un kurš saka, ka kompromisu gatavība ir vājums un kurš kurš vairs nesaprot, kas ir fakti un kas mēli. Tas mēģina sagraut demokrātijas pamatus, un pret to mums kopīgi kā demokrātiem ir jāvēršas. Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir kļuvusi nedrošāka un nepārskatāmāka. Daudzi cilvēki tāpēc raizējas par nākotni, ir bailes zaudēt kontroli. Un tā viņi, viņu, viņu pozīcijas rodzirdīgas ausis tos, kuri saka, viņi klausās tajos, kuri saka, nāciet eh, atpakaļ aiz sīkrūšu lodziņiem, norobežosimies no visa, un tad arī mēs būsim suverēni. Tas bija ne tikai naivi, bet neatbildīgi liekuļot cilvēkiem, sakot, ka terorisma vai klimata eh, pārmaiņu briesmas var novērst ar robežām, mūriem un barjerām mērām. Ir bezatbildīgi liekuļot cilvēkiem, ka pasaulē, kura kļūst sarežģītāk, atbildes rodamas vienkāršāk. Esmu pārliecināts, ka nav pareizi teikt, ka šajā pasaulē Eiropas valsts viena pati bez Eiropas Savienības var kļūt labāk sadzirdāma vai ekonomikā stiprāka nekā kopā ar Eiropas Savienību. Gluži otrādi, dāmas un kungi, ja mēs Eiropu e, nepadarīsim par līdztiesīgu spēlētāju pasaul uz pasaules skatuves, tad vienu pa vienam mūs padarīs par eh, bumbu citu varu rokās. Acīm redzot, Maikls Hezeltens to domāja pats būdams brits, kad nesen intervijā teica, ka Brexits varbūt ir vislielākais brītu suverenitātes zaudējums, un es domāju, ka viņam būs taisnība. Atgūt kontroli, mēs dzirdam, jā, tie tas ir spēcīgs lozungs, bet es prognozēju, ka nacionālisti to eh, ne, nepiepildīs. Ja kāds to varēs izdarīt, tad to mēs varam izdarīt kopā. Mēs nedrīkstam visu ņemt par kā pārāk vienkārši, mēs nedrīkstam nogrūst visu atbildību Briselē, bet gan uzņemties kopīgi. Mums ir jāstiprina iekš, vienotais tirgus un jāatbalsta tie, kuri pēdējos gados ir īpaši izjutuši globalizācijas skarbās puses. Uh, Mums ir jāstiprina inovāciju un radošais spēks tā, lai Eiropa pati veido pārmaiņas un e, necieš no tām pasīvā pozīcijā. Tikai tad mēs atņemsim augsni populistiem un teiksim, mēs nezaudējam suverenitāti Eiropas labad, bet gluži otrādi tikai kopā mēs kļūstam spēcīgi mainīgajā pasaulē. Krīze eh, dod mums iespējas eh, eh, Eiropu saskatīt tādu, kā tā ir, kā tā reāla, kāda tā ir reāla, bez ilūzijām, bez nepamatot optimisma, bez ar stiprajām un vājajām vietām. Un krīze spiež mums rast atbildes uz jautājumu, kādu un cik daudz Eiropas vienotības mēs gribam. Komisijas baltā grāmata ir ieskicējusi iespējas Tas vēl nav risinājums, bet ir skaidrs viens ka ilgstoša pašblokāda Eiropas Savienībā ir vissliktākais variants no visiem, jo tā nav, tas nav variants. Ja mēs gribam kopīgi virzīties tālāk, tad noslēgumā nevar būt tā, ka katram ir simtprocentīga taisnība. Mūsu problēmas ir pārāk kompleksas un mēs sagaidām pārāk daudz ko un dažādas lietas no tā. Jā, mēs gribam stiprināt Eiropu, mēs gribam vairāk Eiropas risinājumu, bet mums ir jāatstāja telpa arī tām uh, dalību valstīm, kuras negrib vai nevar vēl iet tālākos integrācijas uh, lokus. Jā, mēs gribam būt solidāri ar valstīm, kuras uh, cieš no finansējuma finanšu un ekonomikas krīzes sekām un kurām ir jāizteno grūtas reformas, bet Eiropas solidaritāte var tikai atbalstīt nacionālās pūles, nevis aizvietot. Jā, mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, kuri bēg no kara un vajāšanas, bet tā kā arī mūsu kopīgās iespējas nav bezgalīgas, mums ir jāpieņem lēmums, kā un cik daudz atbildības katram jāuzņemas. Jā, mēs gribam Eiropas eh, Savienību eh, saturēt no iekšpuses, bet mēs zinām, ka Eiropa ir lielāka nekā Eiropas Savienība, un bez mūsu kaimiņu iesaistīšanas austrumos un dienvidos nebūs ilgtspējīgas miera ne, eh, kārtības šajā kontinentā. Es zinu, dāmas un kungi, ka neviena no problēmām nav vienkārša, un it īpaši mēs nedrīkstam integrēt cilvēku bāžas un raizes, bet tie, kuri veidoja Eiropu, tiem bija jācīnās ar vēl grūtākām problēmām. Viņi aizvietoja kaujas laiku ar sarunas galdu konfrontāciju ar miermīlīgu interešu sabalansēšanu. Viņi bija gudri un viņi pierādīja savu saprātu. Šodienas pasaule kas ir pilna ar jauna, daudz jauna nezināmā, tā neatļauj mums būt mazāk gudriem nekā mūsu priekštečiem. Nav runa par skaidrību, par jautājumiem, eh, kas risināmi, tie ir skaidri, bet mums drūks drosmes un dažreiz eh, gatavības risināt Eiropas līmenī, un tas ir jāmaina. Interešu sabalansēšana ir saistīta arī ar strīdiem. Mēs strīdāmies Eiropā, un tas eh, nav sagrūma, tā nav sagrūma pazīme. Arī es eh, pagājušajos 25 gados Eiropas politikā esmu strīdējies un strīdējies dažreiz arī ar vienu no otra, eh, ar vienu otru no jums, kas sēž šajā zālē. Bet ja mēs Eiropā strīdāmies, tad mēs to darām uz eh, stingra likumdošanas pamata. Daudz jautājumi ir sarežģīti. Bet tas nedrīkst mūsu skatu eh, pamat, eh, ne, aizainot mūsu skatos pamat, eh, pamatvērtībām uz svarīgāko brīvību, demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesībām. Par to netiek diskutēts. Tā tas ir ierakstīts līguma otrajā pantā un tas ir saistoši visām dalībvalstīm. Tas ir Eiropas eh, galvenais kodols, tas ir tas, kas veido Eiropu pasaules eh, eh, acīs, kādēļ varbūt arī daudzi mūs apskauž. Un ja mēs pie tā stāvam, ja mēs gribam būt bāka, kas rāda ceļu tiesiskumā un cilvēks tiesībām pasaulē, tad mēs, mums nedrīkst būt vienalga, ja šis te pamats Eiropas iekšienē ir nestabils. Un tad Eiropa nedrīkst klusēt, ja pilsoniskai sabiedrībai pat zināt, zinātnei, kā Budapeštas Centrālās Eiropas Universitātei tiek atņemts gaisa elpošanai. Pretrunīgas diskusijas ir arī par manas valsts lomu. Ir cilvēki, kas sagaida, ka Vācija Eiropā uzņemsies lielāku vadošo lomu, citi brīna, brīdina no vācu pārsvara, un eh, nesen ielīmēties, ievēlētais prezidents, eh, mūsu sabiedrotā prezidents teica, ka Eiropa ir tikai eh, līdzeklis, lai Vācija sasniegtu savus mērķus. Es teiktu, ka tas ir vismaz pārpratums. Eiropas eh, stiprums nevar balstīties uz atsevišķu valstu vadību, bet gan uz visu kopējo atbildību. Un, protams, ka Vācija kā lielākā un ar iedzīvotājiem bagātākā valsts nes īpašu atbildību, bet mēs arī zinām, ka mūsu iespējām ir robežas. Un arī mēs neaizmirsīsim, ka citiem Eiropā var būt taisnība, ja mēs strīdāmies par risinājumiem. Mēs zinām, par ko mēs, par, par ko mēs esam pateicību parādāšai Eiropai. Un es teikšu, ka vecā Eiropa, tā vienotā Eiropa ir, ir iz, veiksmīga atbilde uz mūsu vēsturi un geogrāfiju, gan mums pašiem, gan mūsu kaimiņiem. Mēs jūtam, ka spēcīga Eiropa ir ne tikai mūsu pašu interesēs, bet ka tā ir kļūsi par mūsu identitāti budžeta sastāvdaļu. Tāpēc arī jums būtu jāzina, ka mēs vācieši gribam saturēt kopā Eiropas Savienību. Mēs vēlamies veidot Eiropas kopīgo nākotni kopā ar mūsu partneriem, gan lielajiem, gan mazajiem, uz vienlīdzīgiem eh, tiesību un saistību pamatiem. Un galu galā, eh, neskatoties uz valsts interesēm, vēl ir eh, viena lieta, kas varbūt ir vēl pat daudz svarīgāka. Ne visiem, bet lielākai daļai Vācijas cilvēku Eiropa ir īsta sirdslieta. Un tāpēc es jums izstāstīju savu e, stāstu par Eiropu, un tāpēc pagājušajās nedēļās man daudzi cilvēki, tīpaši jaunieši Vācijā, stāstīja savu Eiropas stāstu. Un es uzzināju, ka jauniešiem ir apnicis, ka par Eiropu tagad runā vairs tikai tie, kuri to grib nomēlnot. Jaunieši negrib, ka viņiem tiek atņemtas cerības eh, un nākotne, un ka to dara popul populisti, vai arī, ka tā izslīd no rokām letarģies dēļ. Tāpēc arī viņi ir izgājuši ielās, lai parādītu, ka Eiropas puls vēl eh, darbojas eh, Eiropas pilsētu laukumos un ielās. Arī ja mana paudze e, tā vēl nerunā un tā nesauc lietas, bet daudzi mūsu bērni un mazbērni Eiropā saskata otro dzimteni. Šie jaunieši, viņi jau sen zina un ir sapratuši, ka nav pretrunas starp to, ka var mīlēt savu dzimteni un tomēr būt Eiropietis. Un es domāju, viņiem ir taisnība. Un noslēgumā. E, pagājušajā gadā es ar savu ģimeni privāti aizbraucu uz Vroclavu. Es gribēju iepazīt e, savas mātes dzimto pilsētu, e, kura man atmiņā saglabājusies no viņas drūmajiem stāstiem. Viņa stāstīja par piedzīvoto kara laikā un izpostīto pilsētu, par bēgšanu uz rietumiem ar māti, tanti, bērnu, eh, māsu un bērniem. Septiņas sievietes viņas bija. Nacionālisms eh, un tā sekas e, e, ietekmēja viņas dzīvi un arī tādā veidā ietekmēja manu priekšstatu par šo te pilsētu, par Vroclavu. Tomēr pagājušajā gadā, 2016. gadā, mēs jau nonācām pavisam citā pilsētā. Tā bija Eiropas kultūras e, galvaspilsēta, kas staroja, kas bija piepildīta aktīvām diskusijām, mūziku uz ielām un laukumiem, kur tikās jaunieši no Viļņas mēs Vupertāles, Veronas un svinēja savu kopīgo Eiropu. Dāmas un kungi, te nebija ne pēdas no neizlēmības. Tur eh, Eiropas sapnis eh, dzīvoja. Cienījamie deputāti, tagad tas ir mūsu rokās, lai Eiropas sapnis arī nākamai paudzei būtu pieejams. Tas ir mans vēstījums no manas valsts. Jā, mēs gribam Eiropu, mēs gribam veidot labāku Eiropu, un mēs gribam būt eh, Eiropieska Vācija. Paldies! ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica. Es vēlos eh, vēlreiz sirsnīgi pateikties Vācijas Federālās Republikas prezidentam par to, ka viņš pieņēma manu ielūgumu uzrunāt parlamentu. Šī uzruna bija ļoti iedvesmojoša. Un, uh, tā, eh, šis runa noteikti atspoguļosies arī mūsu debatēs uh, turpmāko nedēļu laikā. Jūsu vēstījums ir ļoti iedvesmojošs, Steinmeier kungs. Es jums sirsnīgi pateicos par uh, to, ka jūs pieņēmāt mūsu uzaicinājumu.